marģinu metodoloģiju skatīt kā vienotu veselumu. Ja nepieciešams vērtīt visus politikas pasākumus, ko mēģinās mazināt risku. Un šis jautājums ir svarīgs tādēļ, ka tas ir saņēmis lielu daļu uzmanības. Nav, protams, šaubu, kā divu dienu periods sniedz lielāku šo te maržu, marģinu clearinghouse nekā vienas dienas periods, ja viss pārējais ir līdzvērtīgi. Nu, te ir pēc vienkārši matemātiskas uh, Eh, kalkulācijas eh, divu dienu termiņš, eh, termiņā pieaugums pa 41%, bet ne viss ir tik vienlīdzīgi un vienkārši. Un mums ir gross collection posting politika attiecībā uz klientu mažām, kas nozīmē, ka klieringa dalībniekiem ir jāsniedz CCP pilna tātad marža attiecībā uz katru klientu. Savukārt Eiropas režīms pieļaut asoto netingu, kas nozīmē, ka jau viena klienta portfelis tātad un risks uh, uh, kompensē citu, tad var ziņot par sākotnējo maržu, kas tiek, tiek izlīdzināta par klientiem. Nu, Tas netiek princips. Un kādu laiku mēs to komisijas spriedām par to, vai vienas dienas izaugsme, pieaugums, izrasīt lielāku maržu nekā divu uh, dienu net, netinga pieeja vai otrādāk. Un februārī, kad komisijas dalībnieki mūs apmeklēja, ASV tad eh, vienojamies par eh, papildus pētījumiem. Ko tad eh, atklājām? Mūsu analīzēm izmantojām faktiskus datus septiņu dienu šās griezumā, rekonstruējām, kāda būtu nepieciešamā marža atbilstoši katram režīmam, deviņiem lielākiem kliringa locekļiem, kādā vienā konkrētā ASV CCP kompānijā un tie sastāv 80% no visa biznesa un visiem visu klientu maržām. Konstatējām, ka viens dienas pieaugums izaugsme ir daudz lielāka nekā divu dienu netinga izaugsme katram klientu dalībniekam katrā no septiņām dienām. Un tad kopējā klientu marža, ko saņem clearinghouse, viens dienas izaugsmes šķērskaistumā bija pat uh, 200, 421% un nekad nebija mazāka par 160% no apjoma, kas bija divdienu netīnguma mehānismā. Izskatījām, kāda situācija divos citos clearinghousos, un tur šīs atšķirības procentā bija vēl lielākas. Un atkal atvainojos, ka esmu tik tehnisks, bet uh, eh, sagatavot dažus tādus uh, grafikus, uh, lai ilustrētu relatīvos netīnga un, un uh, pieaugušās likvidācijas perioda ietekmi. Cerams, ka šie grafika ir jūsu rīcībā. Uh, Nu, pirmie divi grafiki, nu, tur nav runa, tur, tur nav pieminēti faktiskie skaitļi, jo ir jāatsargā klienta konfidencialitāte, bet, eh, nu, tie ļauj diezgan labu ieskatu par šo jautājumu gūt. Un pirmais grafiks, lūk, es jums rādu tagad. Tur ilustrēts netinga efekts ietekmes, salīdzinot vienas dienas un divu dienu metodi. Vienas dienas netinga metode faktiski netiek piemērota, bet eh, vēlējos jums vienkārši atspoguļot, kāda ir atšķirība. Nu, Mēs konstruējām tādu hipotētisku portfeli trīs kliringa dalībniekiem, un jūs redzējāt, kāds aprakstīts grafikā. To īsāks, garāks termiņš, un jūs redzat, kāda, kāda ir potenciāli offseti, un eh, mēs pieņemam, ka maržas eh, apjoms ir 100% katrai, eh, katram, katrai sadaļai. Un diagramā augšā rakstīts, ka kopējais Tātad eh, ieguldījums, teiksim, 3000, piemēram, maršā diagramma apakšā parādīts, ka ar tādiem pašiem portfeļiem, tādiem pašiem pieņemamiem, kas tad notiek, tie būtu, piemēram, netīnga procedūra. Tā, ko Iringhaus saņems tikai 800 dolāru. Nu, protams, reāli praksē šīs atšķirības eh, varējas būs atšķirīgas atkarībā no klienta portfeļa sastāvā. Bet no nu, šeit mums mēģina parādīt tādu relatīvu ietekmi. No nu, otrajā grafikā tāds pats salīdzinājums, bet izmantoja divu dienu šo te netīnga metodi. Uh, likvidācijai. Un apakšā jūs redzat, ka tot, kopējais apjoms Kreihausam ir 11, tad 1120 dolāri, un tas liecina par to, ka divu dienu efekts ir 41% paaugstinājums saistībā ar vienas dienas likvidācijas periodu. Un, bet uh, tas tomēr neļauj kompensēt netinga negatīvo ietekmi. Nu, kā te vien, vienas dienas metode 3000 un divu dienu metode 1020. Un uh, ir jābūt uh, ļoti ekstremālai klientu pozīciju sadalē, lai divu dienu metode atstātu liel, lielāku ietekmi nekā viens dienas metode. Un uh, te runa par dažādiem um, klientiem, uh, klīrings numur C, kur uh, viens dienas klīrings ir pusotrais augstāks. Faktiskie dati te atkal konfidenciālitātes apsvērumu dēļ konkrētas uh, ciparus un kliringu locekļus nevar atklāt. Lai gan ar komisiju vēl kopā to, at, uh, protams, apspiedīsim. Trešais grafiks pārstāsta faktiskiem reāliem datiem. To atspoguļot sākotnējā klientu marža futuriem vienā clearing hausā, tātad atbilstoši vienai, vienas un divas dienu metodei, ņemot vērā faktiskās metodas, uh, ko Um, un um, situācijas par konkrētiem klientiem, uh, tie ir dati, ko mēs regulāri iegūstam uzraudzības ceļā, tiek izmantot mūsu analītiskajā procesā, ko mēs veicām un ko arī attiecīgi piedāvājām uh, komisijai pagājušā mēnesī. Septiņu dažādu dienu izvēles, uh, izvēles kopa bija mēnešu laikā. 58 miljārdi dolāru Tāda bija Klinghaus marža, ja būtu sakojuši divu dienu netinga metodai, tad Klinghaus rīcībā ar tiem pašiem klientiem, ar tiem pašiem klīringa dalībniekam, tā pašām pozīcijām, būtu tikai, viņa rīcībā būtu tikai 23 miljārdi dolāru maržā, tātad atšķirība ir 35 miljārdi dolāru šajā sākotnējā maržā, kas paliek Klinghaus rīcībā. 35 miljārdi dolāru, lūk. Un tur atkal tas ir 150% pat vairāk atšķirība. Mūsu analīzes metode analizēja deviņus lielākos klīringa eh, laimnieks eh, vienas dienas netingā 2,5-2,6 reizes pārsniedz eh, apjomu, kas būtu divu dienu netinga metodas piemērošanas gadījumā atkarībā no dienas. Nu, tālāk, house future margin. Šīs maržas tiek turētas atsevišķi, to nedrīkst jau kopā ar klientu maržu. Nu, šeit divu dienu netinga metodas rezultātā. Uh, Uh, radās lielāks uzkrājums nekā viens dienas metodas piemērošanas rezultātā. Netinga efekta šeit nav, to jau varēja sagaidīt, ir un tikai par Klinghausa kopējo uh, tātad īpašumu uh, efektu. Te nav runa par ienākumu sadalu daudziem klientiem. Tā kā pamatā šeit, nu tātad ir 41% atšķirības, ko es atcaucos arī iepriekš. Un kas gan būtu jāaptur prātā šeit? Clearinghouse pozīciju um, apjoms future tirgos ir daudz mazāks nekā klientu poteiciju apjoms. Un līdz ar to uh, klienthausa marža ir daudz zemāka nekā klientu marža. Klienthausa marža aptuveni, parasti aptuveni 40%, reizēm pat uh, tik, tikai 10%, kā nu kuram. Un ceturtajā grafikā ir atkal atspogat reālā klienthausa marža, izmantojot uh, faktiskus reālus datus un atkal. No 9 miljārdi kopējais apjoms, ja mēs sakotu divu dienu prasībām, tad eh, marža pieaugtu līdz 13 miljārdiem, slēdzamā 9. Bet Te vēl viena atšķirība mūsu tātad režīmos, Eiropas un ASV, proti, kā tiek, tiek traktētas uh, Clearinghouse uh, filiāls un tās starpnieki, kas piedalās transakcijās, mēs pieprasām, lai šīs starpa transakcijas uh, atrastos Clearinghouse uh, grāmatās lai netiktu apdraudēts klientu konts. Un savukārt Eiropā šie, šie starpnieki tiek traktēti kā, kā klienti, un tādā diagrammā ceturtās, ceturtā grafika apakšā ir redzēja, kas notiktu, ja mēs sakot Eiropas normām. Citiem vārdiem sakot, kā būtu atšķirība starp kopējo klienthausu maržu, ja ASV sakot Eiropas normām un izslēgt starpniekus no, no mūsu tātad grāmatām un, un sakot divu dienu perioda metodē, izslēdzot starpniekus, 3,6 eh, miljardi būtu vienā dienā un 5,1 miljards eh, divu dienu režīmu ietekmi, ietekmi būtu. Lūk, atšķirība vairs nav nemaz tik liela, aptuveni 1,5 miljardi. Piektajā grafikā mēs redzam relatīvo režīmu relatīvo ietekmi, izmantojot mūsu rīcībā esošos analītiskos datus. Diagrammas augšā jūs redzat atšķirību Uh, klientu pusē. 58 miljārdi sadzimā 23 miljārdiem. Un apakšā diagramā jūs uh, redzēt uh, atšķirību klienthausa maržā. Ja mēs sakot Eiropas normām un izslēgtu starpniekus, nu tad būtu 3,6 miljārdi pret 5,1 miljārdu. Tā kā klientu pusē atšķirība ir 35 miljārdu dolāru, savukārt klienthausa pusē, sekot Eiropas normām, uh, atšķirība ir vairs 1,5 eh, miljardi tikai. Eiropas komisija tomēr ir norūpējusies par to, ka šis, šis zemā klienhausa manša ir zināms risks. Mēs nozīmē, ka pieejam zemākā manša, ja klienhausa vai tās loceklis, eh, attiecīgi, piemēram, izstās no spēles, tas tiešām nozīmē, ka marža samazinātos. Bet daudz lielāks eh, risks attiecas uz klientu maržu. Un tāpēc ir svarīgi padomāt, kas notiek tādi, ja kāds klieringa loceklis izstās no spēles un defaultē. Tad rodas jautājums, kā aizsargājam šī locekļa klientus, kā aizsargājam clearinghouse, kā aizsargājam uh, citus clearinghouse locekļus, kā mēs izvairamies no tā, viņiem pat būtu jāmaksā. Un kopējā klientu marža, maržas apjoms lielā mērā arī noteiks atbildi šo jautājumu, jo tas attiecīgi tad noteiks, vai defaultētā locekļa klienti var tikt pārnesti uz kādu citu klīringu locekli, vai šīs pozīcijas ir vispār jālikvidē, kas potenciāli atkal destabilizē tirgu. Jāatcerēsies, kas notiks lēmumu brāļiem un, un, un eh, citiem uzņēmumiem. Radās jautājums, vai eh, klientu pozīcijas var, var pārcelt, un līdz ar to eh, vai mm, šāds blakus efekts var novest. Un vai jāizmanto garantija fonds, piemēram, vai jāizmanto kādu citu klīringu locekļu līdzekļu. Nu, un pēc mūsu domām, ja vēlamies nodrošināt kopējo finanšu stabilitāti, tad daudz vairāk iegūsim, pieprasot uh, izaugsmes uh, tātad datu atklāšanu visiem klientiem, nekā uh, pa, paaugstināt minimālu likvidācijas periodu cleanhouse uh, kontos. Nā, nu, tas ir jautājums, nu, kāpēc gan nevarētu uh, piemērot abas lietas? Kaut gan nevarētu gan izmantot uh, arī ASV CCP uh, klientu manšu, izmantojot vienas uh, dienas. Uh, rež, režīmu un savukārt visos clearinghouse maržu, tad divdienu periods būtu spēkā, un tad viss būtu ideāli. Nu, šeit mums ir sekojošas bažas likvidācijas periods. Parasti tiek pie, pielāgots produkts ar riska raksturlielumiem. Atsevišķiem produktiem tas varētu būt viena diena, viena periodam varētu būt garāks, svopiem, piemēram, mēs abi piekrītām, ka jābūt 5 dienu termiņam. Mēs esam norūpējušies, ka piemēroja dažādas uh, um, mēržas sakarībā no tā, kam pieder produkts, nu, tas varētu nedoši radīt uh, iniciatīvas, tomēr izvairīties no regulējuma, un tieši no tā mēs mēģinām izvairīties, proti, uh, nu, lai nebūtu šādas regulatīvas arbitrāžas. Ja būs tā šāda perioda, attiecīgi, tad strādniekiem būs iniciatīva, būs stimuls, un tas būs ārkārtīgi problemātiski. Ja Eiropa un ASV pret uh, šiem klīnhaus uh, statniekiem attieksies uh, atšķirīgi, jo tā būs noteikti tad iniciatīva uzsvērt, nu, ziniet, ASV šie starpnieki, jeb hausta filiāts, mēģinās savas transakcijas Eiropā kategorizēt kā klientu transakcijas. Vēl līdzsaks tam, ka klienthouse maržas apjoms, protams, ir ļoti svarīgs default situācijā, bet kas ir nemazāk svarīgi, ir iemaksu garantijas fondā no klienthouse tāpnieku puses. Nu, viens ietekmēs otru. Tad vien, viens summa ietekmēs otru summas apjomu. Es zinu, ka sākumā ir nepieciešama holistiska pie šiem jautājumiem, margin, maržu noteikšanas metodoloģija kā tāda, tas jāskatās holistiski, jādomā arī par citiem riska mazināšanas pasākumiem, ir spēles lekcija daudz citi jautājumi, kur mums, prāt, būtu jāizspriež, lai izspriest par kopējo eh, juridiskā un uzraudzības satvara mm, izskatu, tā teikt, apjomu un mūsu Mm, sistēmas atšķiras. Eh, ir jomas, kur Eiropas eh, noteikumi daudz konservatīvāki, ir citas jomas, kur mūsu normas ir konservatīvākas, un eh, mēs esam gatavi šos jautājumus varam stiprināt apspriest. Un jautājums, uz ko mums jāvar atbild, ir šāds. Ko tad mēs mēģinam īsti panākt? Ja mēs mēģinam uh, uh, izlīdzināt lielākās atšķirības mūsu starpā, ja mēs mēģinam koncentrēties finanšu stabilitātes aspektu no otras puses, nu, tad tādā gadījumā uh, Man šķiet, ka mums būtu jāsāk ar šo klientu maržu, jo tieši tur ir lielākās atšķirības. Un tad mums būtu jāpieprasa eh, šie dati par, par izaugsmi un, un obligātā mm, tātad iekasēšana no klienta puses, un tās ir tās lielākās atšķirības. Tas izraisa eh, finanšu nestabilitāti un pieprasa klientu aizsardzību līdz ar to, un kā jūs ziniet, iespējams, vienas dienas uh, ieņēmumu tātad atklāšana ir spēkā daudzās eh, jurisdikcijās, ir tā skatā tajās, kurās ekvivalents normas eh, spēkā. Kas attiecas Greenhouse eh, kontiem, ja vēlamies iet tālāk un, un izlīdzināt atšķirības, tad tādā gadījumā pirmais jautājums, ko būtu jāatsāk, ir attieksme pret starpniekiem un iemaksas garantija fondos, jo tas ir vēl otrs tad ienākuma avots šim klīringu loceklim un default situācijā, ko var izmantot. Un, ja klieringa locekļa sākotnējā marža kopā ar iemaksu garantijas fondā nav pietiekama, defaulta gadījumā, bankrota gadījumā, nu tad kaut kas ir jāmaina. Bet mēs uzskatām, ka katrā ziņā vajag izvairīties no tā, lai nevēlšas radītu iniciatīvas, um, um, tātad um, šai regulatīvajai arbitrāžai un citiem pasākumiem, kas varētu novest pie likvidācijas perioda maiņas. Zinu, ka tas viss izklausās ļoti tehniski, bet uzskatu, ka Tas varbūt bija tomēr vērtīgi un noderīgi no manas puses eh, jums tā pavēstīt, lai jūs labāk izprastu un apzinātos, eh, kāda ir mūsu analīze, kā mēs augāmies šiem jautājumiem, un ļoti labprāt atbildēšu jau kādas jautājumas, gan par šo jautājumu, gan eh, citiem jautājumiem, kas saistās ar derivatīviem, tā atvērstādiem finanšu instrumentiem, vai jebko citu, kas jums varbūt padomā. Vēlreiz, paldies, ka uzveicām man. Paldies! Thank you! Paldies! Masat kungam par jūsu prezentāciju. Tas ir tiešām ļoti tehnisks jautājums, bet jūs mums palīdzējāt labāk saprast šās tehniskās uh, detaļas un uh, uh, skaidrība ir viena lieta, bet vienprātība ir cita lieta. Tagad mūsu deputātiem ir iespēja uzdot jautājumus Vispirms es jautāšu, vai jūs uzskatāt, ka šīs uh, clearing centri nevar uh, ņemt vērā zaudējumus uh, aprēķinot maržas. Un tāpat svarīgs jautājums ir par uh, šo grāmatvedības uh, uz skaiti, kas ir atšķirīga abos um, gadījumos. Komisija uzskata, ka vissvarīgākais ir garantēt finanšu stabilitāti, un komisija norāda, cik svarīgi ir uh, šī uh, šie jautājumi. Tā ir tikai pirmā kopu. Kas... Let me answer those very important questions. We believe very firmly that Mēs uzskatām, ka klientu naudu nedrīkst izmantot, lai uh, likvidētu deficītu šī uh, clearing centra darbībā. Un tāpēc mēs pieprasām, tātad, ja Goldman Sachs ir uh, šīs Uh, clearing centrs, tad uh, tas nevar būt uz kult, um, klientu rēķina, jo tas nākt par sliktu klientiem. Ja uh, es nerunāju par to, ka būtu jāpārskata šis nodalījums, tas ir ļoti būtisks, bet ir svarīgi atzīt, ka ja ir Um, maksāt nespēja, tad tas attiec ne tikai uz šī centra uh, rēķiniem, bet tas skar arī klientus. Jā, piemēram, Lēman vai cita clearing firma bankrotē mūs ļoti uztrauc uh, klientu liktenis, jo ja ir bankrots, līdz ar to klīringa dalībnieki vairs negrib veikt nekādus maksājumus, jo nezinu, kas notiks ar maksāt nespējas procedūru, tātad visas šīs klīringa operācijas ir iesaldētas. Un uh, klīringa firmai ir uh, tiesības uh, pārskaitīt līdzekļus klientiem, bet runa ir arī par maržu. Un ir clearing firmas, kas neuzņemsies šīs po, eh, klientu pozīcijas, ja nav pietiekama marža garantēta, bet ja notiek eh, maksāt nespēja, tad mums ir jāskatās par to, cik līdz, uz to, cik līdzekļu ir klientu kontos Mēs uzskatām, ka šīs lietas ir jānošķir, tās nedrīkst sajaukt. Bet ja jūs domājat, ka naudās uh, nepietiek uh, firmas, uh, clearing firmas kontā, tad ir jāskatās rezerves fondā vai garantija fondā un uz kapitālu. Un šīs lietas ir jāizvērtē kopā un jānosaka, vai apjoms ir pietiekams vai ne. Uh, Bet eh, runājot par šīm summām, tad šīs summas firmas kontā ir ļo, relatīvi mazas salīdzinot ar klienta kontu līdzekļiem. Tā tad ir tāds kā zilonis, kas ir šie klientu konti, un tad ir kāds dzīvnieks, kas ir daudz, daudz mazāks, kas uh, iemieso šo clearing firmas kontu. Paldies! Eh, jautājums, ja tas ir eh, šis apjoms tik maz, kādēļ tad ir grūti vienoties par to, ka tas būtu jāpalielina jau tā priekšsēdētais. Nu, mēs eh, nevēlamies to vienkārši palielināt, runājot par divām dienām, nevis par vienu dienu, jo tas radītu tādu risku, ka regulējums ir pārāk patvaļīgs, par ko jūs arī runājat. Balts kungs Paldies, priekšsēdētāji. Uh, paldies, Masat kungs, ka esat pie mums ieradies uh, un ka jūs esat atradis tam laiku. Tātad ekonomikas un monetāro lietu komiteja uh, domā par transatlantisko sadarbību un finanšu tirgu regulējumu šai sakarā. Šis jautājums ir sensitīvs, un par to droši vien diskusijas notiks arvien biežāk, un par šo eh, drošības māržu, eh, kas ir paredzēta regulā. Eiropas pieeja ir tāda, ka ir jāveicina finanšu tirgus eh, stabilitāte, tas mums šķiet ļoti būtisks lieliski. Un uh, domājot par šo sarežģīto tēmātu, rodas uh, pirmkārt jautājums, vai nepastāv lielāka varbūtība, ka klīringa centrs pārdzīvo drīzāk uh, kāda tā locekļa maksāt nespēju nevis attiecībā uz klientu kontiem. Uh, Un otrs jautājums, jūs jau daļēji uz to atbildējāt, bet es tomēr uzdošu to vēlreiz, lai mēs varētu padziļināt izskatīt šo jautājumu proti par augstākām drošības maržām klientu kontos, lai tās nevarētu izmantot, lai izlīdzinātu deficītu klīringa centra locekļu kontos, ka ir jāgaran, jāsniedz garantijas šiem klīringu uh, centru dalībniekiem, bet ne uz klientu kontu māržu paaugstināšanas rēķinu. Paldies ceru, es precizēšu vai pareizi sapratu jūsu jautājumu. Es to, es... Es sāku uz to atbildēt. Tātad par lielāku bankrota risku vai maksāt nespējas risku clearing centra pusē un par to, ka mums ir jāpalielina maržas tieši šai pusē runājot par maksātnespējas uh, risku vai iespēju. Tātad par klīringu centra locekļu maksāt nespēju runājot, tad problēma ir nevis tikai tas, kas ir redzams klīringu uh, centra kontos, bet jālūkojas arī uz klientu kontiem un salīdzinot relatīvi šo divu pušu lielumu vai apjomu, tad uh, Eh, risks šīm clearing centram un eh, tā locekļiem ir saistīts ar to, vai klienta kontā ir pietiekamas eh, maržas vai rezerves. Tātad jūs redzējuši atšķirību 35 miljārdi klientu pusē, nu sadaliet to uz deviņām firmām, tātad 4 miljārdi uz vienu firmu. Uh, Un ja jūs sadalāt šos 1,5 miljārdus uh, uz deviņām firmām, nu tad jūs redzat, kāda ir atšķirība. Tā tad ir uh, mazāk jāuztrauc par maržu klīringa centra pusē. Šis jautājums ir uh, ļoti būtisks, un tādēļ mums ir jāanalizē visi, visas procedūras un visi pasākumi, kas tiek veikti, lai novērstu klīringa centra uh, maksāt nespēju, un tādēļ ir šīs uh, garantijas fonda iemaksas. Ir arī citi pasākumi, ko mēs izmantojam, lai uzraudzītu clearinghouse pozīcijas un riskus un ekspozīciju Un, nu, šīs pieeja, ja ir viena diena šeit, tad uh, pārveidīsim to uz uh, divām dienām citur, tad tas radīs tādu izvairīšanās tieksmi. Tā tas būs. Uh, būs centieni. Uh, rezervēt transakcijas klīringa centrā kā klientiem, jo tad tas nodrošina lielāku peļņu. Tālāk par šīm mm, maržām klīringa centrā, kādēļ uh, tās ir tik, ma ja, vai tās ir nepietiekam lielas, Bet, ja mēs palūkojamies arī uz iemaksām garantijas fondā, tad eh, tam kopā būtu jānodrošina otrā līmeņa aizsardzība. Jautājums, vai mēs esam visu izdarījuši tā kā nepieciešami. Ir eh, tādi, kas uzskata, ka ar to ir eh, par maz, citi uzskata, ka par daudz. Bet mums būtu jādomā par to, ka ja mēs uzskatām, ka šī ce, ja šo centru iemaksas ir nepietiekamas, nu tad šī problēma ir jārisina, nevis uh, jā, jāpārskata šis regulējums tā, ka pēc tam ir uh, pastāv nesamērība. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu viesim sveicu mūsu komitejā Un ir patiesi prieks, cik starpā spriest ar viņu tematu, kas viņu ir atvedis līdz Briselē, lai varētu pabeigt sarunas attiecībā uz um, klīringa e, e, centriem un klientu maržām. Domāju, ka viens no secinājumiem, ko mēs esam izdarījuši no šīs krīzes, ir tāds, ka. Kā nav vērts kontrolēt katra ekonomiskā aģentā iekšējo risku tā ierindas aktivitātē un sistēmiskais risks, kas gadu gaitā at ir atradies ārpus regulētāju un uzraugu analīzes, tāpat arī ārpus akadēmiķu redzesloka, ir ārpus centrālo lomu tirgu, finanšu tirgus regulējumā un uzraudzībā. Tādējādi Bāzel 3 banku iestādēm iekļauj papildus kontrolas pasākumus, kas mēģina ne tikai kontrolēt atsevišķo risku eh, katram ekonomiskam aģentam, bet arī to, kā šī aģen, eh, aktivitāte ietekmē ārējos, eh, ārējās darbības un kopumā riskus, kas ir jārisina No attāluma raugoties uz regulatīvām atšķirībām starp savienotajām valstīm Eiropas Savienību šajā aspektā, paliek iespējas, ka savienoto valstu sistēma visdrīzāk iekļauj maržu eh, virs eh, klientu kontiem, kas ir augstāka nekā ir noteikts Eiropas noteikumos, bet pretējā virzienā klīringa eh, centru marža šķiet lielākā, raugoties uz datiem ne tikai uz jūsu nosauktajiem, bet arī uz tiem, kas ir komisijas rīcībā, eh, dati, datu, datiem, ar kuriem strādā Eiropas sirēņi, tādējādi visdrīzāk Eiropas Savienība. Izturas eh, pie sardzīgāk pret sistēmisko risku. Un klīringa eh, centrā marža iekļauj šo sistēmisko risku un lai izvērā, izvairītos no regulatīvas arbitrā patvarības un ņemot vērā to, ka šī regulatīvā patvarība varētu mudināt Eiropas uzņēmumus darboties savienotajās valstīs, vēlos jautāt, kāpēc noraidāt opciju divas bruto dienas lai meklētu eh, saskarsmes tur punktu starp Eiropas un Ameriki, Amerikas priekšlikumiem. Vārdu sakot, cik lielā mērā šis risks Eiropā ir tāds, kurš Amerikā liekas, ka nevarētu tikt atrisināts vienkāršākā veidā. Well, thank you for the... Paldies par uzdoto jautājumu. Piekrītu, ka mūsu mērķis ir koncentrēties uz sistēmisko risku. Mēs esam daudz iemācījušies no krīzes un kā var pastāvēt pārliecīgs risks atsevišķos tirgos, kas var radīt gaujošas sekas. Un arī mūsu valsts atgūdās pēc tā 5 gadus. Es piekrītu jūsu komentāriem, bet paturēsim prātā to, ko mēs Um, kādus secinājumus um, izdarījām no krīzes. Marža metoloģija, metodika nav nekā kopīga ar krīzi. Uh, bija um, atvasinātie darījumi, kas nebija galīgi regulēti, un tagad mēs esam veikuši pasākumus, lai to sakārtot, un kā jau es sacīju attiecībā uz. Arī Mm, you know, the, the differences are acceptable. Uz klientu atvasinātiem darījumiem mēs izturamies nopietnāk, un tad, kad mēs runājam par maržu atvasinātajiem e, darījumiem, tas nav saistāms ar šodienas tēmatu. Bet tāpat jāpaturprātā, ka būs liela daļa atvasināto darījumu tirgu, kas neies caur klīringu. Un gan mēs, gan jūs strādājam pie noteikumiem šajā sakarā. Mēs piedāvājam zemāku slieksni šim noteikumam, mēs piedāvājam zemāku slieksni tam, kur marža tiek pieprasītā, ko noraida komisija. Harmonizācijas vārdā. Es labprāt pieņemtu Eiropas priekšlikumu, pat ja mēs piedāvātu kaut ko zemāku. Mēs piedāvātu kaut ko, kas mūsuprāt dod mums labāku aizsardzību. Bet ar visu šo kopā, kā jūs zināt, mums vajag izsvērt noteikumus un pēļņu, es izprast to, ka šie tirgi ir ļoti svarīgi gan jūsu ekonomikai, gan mūsu ekonomikai. Un es regulāri uzturu sakars ar komercfirmām, kuras galīgi nav saistītas ar krīzi, kas mm, paļaujās uz saprātīgiem riskiem šajā tirgu, vai tie būtu lauksaimnieki, kas nosaka um, cenu eh, ražām vai um, jebkuru citu preču ražotāju, un viņi apzinās, ka tas, ko darām, mēs var ietekmēt viņu izmaksas. Un mums ir vienmēr jāpatur izmaksas prātā, mūsu prātā. Marža metodika, kas tiek piemērot šodien, kas ir pie, e, panākusi galvenokārt vienas dienas maržu, nākotnes līgumiem ir adekvāta bet ir daudzi citi elementi, un ne tikai viena vai divas dienas eh, par to jautājums, bet arī mēs esam komisijā runājuši par to, kas ir laika periods, lai skatītu tāds ir risks, kā eh, skatīt tādus riskus kā procikliskie un tā tālāk. Un Taču esmu nobažījies par to, ka šķiet mēs sākam koncentrēties uz šo relatīvi nelielo problēmu. Ir daudz nopietnāk jautājumu, par kuriem mums būtu jārunā. Un, un pār atšķirībām kontos vienas un divu dienu to mēs vēl varētu uh, Eh, piecies, bet ir nopietnākas lietas. Otrkārt, ir daudzi citas politikas un procedūras, kas ietekmē šo kopējo režīmu. Un treškārt, ja mēs eh, ieviešam šīs izmaiņas, mēs radīsim lielāko regulatīvo patvarību, ko mēs tieši gribam novērst. Paldies, turpina priekšsēdētājs lūdzu runātājiem iekļauties piecās minūtēs ik vienam jautājumam atbildēt, tāpēc uzdodiet īsākus jautājumus un attiecīgi arī mēģiniet atbildi iekļaut piecās minūtēs. Nākošais runātājs Staņislavs Husaks no ECR. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowny panie prezesie. Paldies, e, priekšstādātāji. Ar savu kolēģis Vimberna vārdā, kurš tiemžēl nevar ierasties uz šīs dienas sanāksmi. Sveicu jūs un um, uzdod viņu vārdā jautājums par ekvalenci. Ekvalences problemātika, ja man vajadzētu, ka jau ir bijušas problēmas uh, starp uh, komisiju un jūsu institūciju CFTC uh, noteikti ekvivalents derivatīvu likumdošanas jomā, atsastoto produktu jomā. Paļauties uz standartiem, starptautiskiem standartiem, mēs droši vien, ka nodrošinātu mazāku spriedzi starp reģioniem. Es pieņemu. EC e nesen ir, ir uh, izteikusi es um, attiecībā uz citu institūciju darbu, ka, lūk, šeit citi, šīs citas normas nav tai saistošas, kad respektīvi var izrādīt savu regulējumu. Un tad man jautājums, vai jūs un jūsu institūcija CFTC atbalstīs striktākus starptautiskos noteikumus, tādus nu, jautājumus kā maču standarti, maču standarti stress tests CCP, CCP, tātad. Um, bankrota gadījumu risināšanu varbūt ir nepieciešams tiešām eh, caurskatāmāks satvers. Un kā arī vajadzētu tomēr samazināt atšķirības ar dažādām jurisdikcijām, varbūt, ka būtu jāsāk eh, sarunas par ekvivalences pieņēmumiem. Un eh, jāmēģina situāciju harmonizēt. Thank you for the question. Um, Paldies par jūsu jautājumu. Par CCC, ko jūs pieminējāt, par CCC attieksmi. Jautājums, kāpēc ICC to pieprasīja, mēs atbalstījām, ir tas, ka mūsu lūk, juridiskā atbildība, mūsu kompetence to pieprasa. Mēs esam attiecīgo komisiju priekšsēdētāji un, un uh, komisija uh, visu notiek pēc balsojuma. Tā kā jautājums tikai par to, ka Ja mēs personiski piedalāmies eh, ASCO darbā, bet mēs nevaram uzlikt nekādas saistības eh, savām komisijām, mēs vienkārši nodam jautājumu tālāk viņu izskatīšanai. Par lietas būtību tomēr runājot. Ja? Sīpēm arī ASCO darbs ir atbalstāms. Viņi veic stresa testus. Viņi runā par, par eh, sanācijas un, un, un, un bankrota procedūru vienādošanu salīdzināšanu, jo mēs joprojām atrodamies situācijā, kur tomēr galējā teikšana ir nācija valstīm vai kādām valstu savienībām. Mums jāpieņem likuma un jāpieņem, jāizstrādā regulējums, bet starptautiskie procesi ir ļoti noderīgi standarta noteikšanai. Un nu, par maršu metoloģiju runājot, tas ir izdevās. PFMI tāpat ir apsveicama iniciatīva, un tur mūsu regulējums ir konsekvents un saskaņots. Vai mums uh, jābūt konsekventākiem, tātad striktākiem vai ne? Nu, tas būtu zināms izaicinājums uh, atkal atsākt uh, mūsu darbu pie, pie mažām un tā, bet katrā ziņā mēs atbalstām veicamo darbu, kas rīt šajās citās jomās pat labi. Joprojām būs daudz, ko, par ko spriest divpusēji. Es domāju, tāda vienkārši jautājuma būtība, neko nevar darīt. Thank you. Paldies, uh, Van Hoicens kundzem. Paldies, um, priekšsētājiem Asad. Paldies, ka pievienāties uh, šodien mums viedokļu apmaiņai. Pasaulē, ko finanšu tirgais vien savstarpēji saistītāki, ir svarīgi, lai dažādas valsts un jurisdikcijas sadarbotos, uzturēt pastāvīgu dialogu, lai nodrošinātu, ka vienā jurisdikcijā pieņemti likumi nesā negatīvu ietekmi uz citām jurisdikcijām. Tas pats attiecas ar apstādījums regulējumu par etaloniem benchmarkiem. Man tas gods būtu referentē šajā jautājumā. Ne Eiropas Savienības etalonu veidotāju ražotāju attieksme mums izraisa liels bažas. Mūsu legislatīvā procesa sākumā komitejā mums bija garas diskusijas ar uzraugiem un regulatoriem no dažādām valstīm - Singapūras, Japānas, Indonēzijas, Indijas, Dienvidāfrikas, cits starpā. Nu, visā šās valstīs, kā arī ASV, ir bažas par trešo valstu režīmu, kā tas sākotnēji ir ierosināts. Benchmark, kas tiek izstrādāti citās pasaules daļās, Eiropas investori un patērētāji tos izmanto ikdienas šos etalonus. Un ja runa par ne Eiropas Savienības etaloniem, šeit ir trīs problēmas. Pirmkārt, mums ir saistības nodrošināt, ka šeit Eiropā izmantotie indeksi tiek izstrādāti robustā veidā, ko nevar, ar kuriem nevar manipulēt vai nevar ļaunprātīgi izmantot. Otkārt jānodrošina, lai trešo valstu etaloni varētu tikt izmantot uh, no banku, uzņēmēju un privātpersonu puses savienībā. Un treškārt ir jābeido maksimāli līdzvērtīga situācija Eiropas Savienības uh, etalonu sarūpētājiem, stāstamā trešo valstu etalonu autoriem. ASV atklāti kritizējis sākotnējo komisijas priekšnieku par priekšlikumu un skaidri uzstāja, ka CTC vai citas ASV aģentūras uh, tām nav pilnvaru tiešā veidā uzraudzīt šo etalonu administratorus. Tomēr nesen jūs arī nācāt klāt ar argumentu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu uzskatīt ASV režīmu par ekvivalentu Eiropas režīmam, balstoties uz to, ka CFTC jau kontrolē netiešā veidā šos etalonus ar uh, pilnvarām, kas ir attiecībā uz to, lai izņemtu firmas no biržas, bir, biržas apliecinātā. Uh, Eh, vai jūs varat minēt kādus piemērus, kā CFTC rīkosies šīs te pilmarus, izslēg kādas kompānijas no, no biežas, eh, vai nu, esat kāds instruments izslēguši, vai, vai, vai draudējuši tos izslēgt, eh, ņemot vērā to, ka jums ir bažas par etalonu cenām? Un vai CFTC pieprasa tirgotājiem biežām nodrošināt, ka etaloni, kas balstās uz instrumentiem, kas tiek tirgot biežā, atbilst JASKO principiem? Vai es izmantotu savas uh, Um, tātad pilnvaras, uh, lai uh, uzspies šo jasko atbilstību. Un par CCP runājot, uh, es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka mums nevajadzētu cīkstēties tagad komisija ar jūsu institūciju, ar CFTC. Tagad sacensties, kuram tad ir tā ģestrākā sistēma, kurš regulējums ir labāks. Jo kolēģi jau pieminēja, ka Te runa par augsta līmeņa riskiem. Clearinghouses, šīs clearinga uh, centri, viņiem ir liela sistēmiska um, ietekme no tā. Varbūt pārstāvēšu jautājumu, ko uzdevums kolēģis no EKR, vai jūs saskatāt iespēju, ka tomēr mēs varētu nākt klajā kādu kopēju jaunu standartu starptautiskā līmenī, vai tā nebūtu tiešām slikta alternatīva, varbūt caur uh, jāsko, jāsko vai kādu citu institūciju. Atbildi, paldies par jautājumu. Jautājums par etaloniem, to risinām šādi. Jūs jau atsaucāties, ka mums ir tātad līguma pārskatīšanas procesi, katrs jauns uh, līgums mums future tirgo vai atrastāt instrumentu tirgo. Ir jāpārskata manai komitejai, CCC komitejai. Un tad skatāmies, vai uz kādiem etaloniem tas balstās. Tad mēs skatāmies, vai šis etalons, vai to nevar tikt notikot manipulācijas un tā. nu, tā no uz citienes eh, visus šos vēstures, ko tam es neatceros, zinu, ka viens nesen bija par bitkoiniem. Nu, tur mums, protams, ir zināms bažas, bet nu, bitkoini ir relatīvi jauns instruments tirgu. Bet mēģinam reformēt arī pastāvošos līgumus, jo redzam, ka tie adekvāti nestrādā, piemēram, week līgums pirms vairākiem gadiem. Bet nav runa tikai par līguma pārskatīšanas procesu, bet arī par, par eh, piemērošanas procesu. Mēs sākām visu šīs vaipo lietas 2017. gadā vai pirmā lieta, ko ierosinājām, kurš tā ir bijušas vairākas viena saistībā ar uh, CFC Anglijā, Lielbritānijā, divas nedēļas atpakaļ pret Deutsche Bank par 2,5 miljardiem sodu naudās, kā arī citām sankcijām attiecībā uz savām prasībām, kā piemēram, uh, kā šīs bankas uh, ir iesaistīts sauktajā vaipo procesā. Runa par, par Liboru nesenu skandālu un tā. Par sankcijām runājot. Nu, ir līdzīgi arī AFCO principiem. Mēs formāli neregulējam metilāns, protams, kā jūs zināt, mums nav šāda pilnvaļa. Līdz vēl mēs nevaram formāli pavēlēt lai atkal principi tiks piemērot kā likums. Tomēr mēs eh, pamatā šiem standartiem sakojam, vai ļoti līdzīgiem standartiem katrā ziņā, mēģinot norošināt eh, likuma ievērošanu eh, par Liboru un par, par tātad, biržas, piemēram, tiem etaloniem arī citās jomās. Tā kā mēs izmantojam gan līguma pārskatīšanas pilnvaras un procesus, gan arī mūsu nekomunicētas piemērošanas uzraudzības e, funkcijas, e, lai panāktu vēlamas rezultātus. Un kā ziniet, e, esam bijuši ļoti lielā mērā iesaistīti JASKO principu formulēšanā. Mēs bijām viena no svarīgākajiem šī procesa daļniekiem, līdzautori varētu teikt. Mūsu cenu ziņošanas aģentūras ASV, piemēram, ir pie, piemērojušas JASKO principus ne tikai uh, naftas cenām, kas būtībā bija ASKO ziņojuma centrā, bet ir arī attiecinājušas uh, uz citiem indeksiem arī. Tā ir cita sistēma. Mums nav formālas uh, eh, uh, etalonu uzraudzības sistēmas no mūsu puses, bet mēs esam tikpat norūpējušies kā jūs par šo etalonu integritāti un izmantosim visu mūsu rīcībā esošās pilnvaras, lai šo integritāti nodrošinātu Un aizveidos no tā, ka šim, šim metāliem indeksiem notiek manipulācijas. Es ceru, ka atbildējāt visiem jautājumiem. Thank you. Now for the GUE, Fabio De Masi. GUE vārdā Fabio De Masi. Paldies, Māsādi kungs, par laiku, ko kungs atvēlējāt, par to, ka ieradāties šeit. Iesākumā eh. vēlējos pēc kādas jautājumas, kā, kā pozīcija limiti eh, preču tirko. Jums ir noteikumi un apskatīšanās sistēma šajomā. Uh, Pat cik zinu, tad tie tiesa nesen tos atcēla. Tika uzsvērts, ka valdība nav pietiekami pierādījusi, ka tie ir nepieciešami, lai novērstu spekulācijas. Un, cik es zinu, CFTC pat labāk strādā pie tā, lai pārskatītu šīs normas, kaut kad līdz gada beigām svērt notikt. Cerams, ka mums vajag ko mācīties no šī procesa, kā mums būtu jāizstrādās abas attiecīgās normas, lai mēs uh, nu, nepieļaut tās pašas kļūdas. Bet man arī vēl kāds jautājums, kas ir, ņemot vērā pēdējo evolūciju, kas ir nepieciešams, lai pa, paaugstinātu pozīciju atskatīšanā slēgšanas pa, pavirstu ASV standartiem 32. vienā vietā. Ko jūs par to domājat? Otrs jautājums par CCP runājot. Runājot par banku derivatīvu risku jāskatās, cik lielai pakļautai riskam tātad neto un, un bruto ietekme. CPC un citu regulatoru uzsver, nē, nu, nu, bruto riska ietekme ir daudz precīzāks, iekļautā riska apraksts. Un tā pārvērst risku uz CCP, CCP nu, jāmau. Jūs paskaidrojāt šīs neto un bruto metodas. Uh, lai broto metode nodrošinātu labāku pārskatu par, par eh, iekšējiem sistēmiskiem riskiem, ar ko saistās CCP. Un treškārt, ja tikai laiks un priekšstētājs arī atļauj atbildēt šo jautājumu, tātad eh, nesen bija kāda lieta. Lielbritānijas augsts prekvenču eh, zirgotājs tika arestēts. Um, Viņš ir eh, spēlējis nozīmīgu lomu kādā mm, lietā. Es nezinu, vai mēs tirgotājs eh, var tik lēmā ietekmēt. Paldies. Ok. Um. Pat es normām pārskatām šīs normas tiešām. Tiesa pieņem lēmumu pirms vairākiem gadiem, ka tas jāpārskata, man šķiet pirms trīs gadiem tas varēja būt. Nu, tā ir runa par tie tehniskiem pasākumiem, nevis par uh, pamata uh, ties, tiesiskām prasībām vai mandātu no kongresa. Nu, tā kā mēs uh, pārstāvjām šīs normas. Cerams, ka līdz uh, gada beigām kaut ko mainīsim. Par esmu limitiem runājot, neesmu eksperts, nevaru to komentēt. Tomēr ceru, ka panāksim koordināciju arī šeit. Tas būs izaicinājums, bet eh, tas nav neiespējami. Par eh, atrastātiem instrumentiem brutā pret neto. Lūk, ko sacīšu par CCP runājot. Mēs runājam par maršu politikām, maršu metodikas politikām izmantojot brutālu metodu, mēs e, iegūstam labāku aizsardzību. Bankas sūcoties par um, saviem riskiem, daudz pārprat jūsu jautājumu, bet mēs šie bankas jau bieži uzsver to, ka, lūk, nav pareizi tikai skatīties, skatīties šo nominālo apjomu, vai totāli jāņem vērā arī neto riski vai pakļautību šiem riskiem. Un pamatā atbildi tāda, ka Mēs turpinām vākt datus par šiem tirgiem, lai mēs tos labāk saprastu. Astotnē vēl mēs tos nesapratām. AIG's exposures, I mean. Nezinājām, kā AIG e bija tam pakļauts un kāds ir risks. Un... Mums ekonomika gan nonāca depresijā, tāpēc, ka mēs neko nesapratām. Mēs ko tad jāraugās? Riska mērījumi dažādi vairākos veidos, neto risks, gan arī miedarbības starp riskiem kāda eh, viens institucijas marža eh, ietekmē citu un institūciju maržas un tā tālāk. Tāpēc tas atkarīgs no produktu tipiem. Tagad um, domāju, ka visi mēs saprotam, ka kredīt defaultu swapība apma apmaiņa, tātad, ka kredīt apmaiņa ir uh, riskants instruments, bet um, jāturpina vāk dati. Labi, nu, tā nav risks no dažādiem aspektiem. Turpinās labs uh, darbs eh, šā jomā. Un jūsu pēdējais eh, jautājums par neseno lietu, tiesas lietu. Labi sadarbojamies ar Scotland Yardu un citām iestādēm. Jā, ierosinājām gan civilietu, gan krimināllietu pret kādu eh, britu tirgotāju. No nu, tā, ka viņš izraisīja šo flash crash, kā to mēs saukt. Uh, Bet uzskatām, ka viņam manipulatīvās tirsniecības metodas um, izraisīja noteikti tirgus apstākļus, kas savukārt tad noved pie šī tā sauktā flash crash. Un te ir runa par tirsniecību ar konkrētiem produktiem, iemini S&P 500 futures. Automātiskā tiesniecības stratēģija, to viņš izmantoja, kas pamatā radīja pasūtījumu nelīdzsvarotību. Viņš e, ja, kā ir pieredzējis pašu pasūtījumus, un pēc tam tos at, atcēla, lai mākslīgi notiek lai cenu. Un šo flashkašu e, iz, izraisīja vairākas lietas, ne tikai tad viņš pats personīgi. Un e, par HFT un, un automātisko tirdzniecību kopumā es piekrītu jūsu bažām, es turpinām analizēt šo jautājumu no dažādiem aspektiem. Es esmu spējuši vairākus soļus, soļus kopš šī flash crash gadījuma, bet skatāmies arī citus. Uh, riskus, eh, kādi rodas tiek. Paldies. Thank you, and now for the Greens. Paldies, eh, zaļo vārdā, vārdā. Moris Kundze, eh, mans jautājums ir līdzīgs kolēģis otiem jautājumam no gulēm. Un mans kolēģis kā ir arī, es uzdodu jautājumu kādā citu jomā, vārdā tehnisks jautājums, cerams, ka būs loģisks par pozīciju limitiem. Es teicu, ka jums nebūs daudz mīļš par to, kas tiek ierosināts, bet es vēlētos pārbaudīt, ko jūs domājat par pozitīviem 40% no iespējamo piegādēm. Ja mums kā zaļajiem ir bāžas, ka tas ir pārāk augsti vai izveidosim priekškropļojumiem. Pārāk, pārāk, padaudz. Jo tad trīs dalībnieki varētu kontrolēt visu tirgu, nepārkāpjot limitus. Tas tehnisks jautājums, bet es pat vēlos pavaicāt jums lūko par eh, derivatīvu tirsniecības pamatprecēm, jo sevišķi uz pārtiks pamatprecēm. Šajā man esmu daudz pieredzes, un uh, man lokāts nu, jautājums ir pilsoņiem. Uh, Izsais bāžas tas, ka notiek spekulācijas par šīm pamata uh, precēm, kā, kā mm, pārtika, piemēram, es zinu, ka lauksniekiem nepieciešams hedgings, lai izvairītos no cenu svārstībām un tā tālāk, bet kā jūs tā filozofiski raugāties uz to, ka tādas pamatpreces kā, kā pārtika tiek um, izmantotas spekulācijām tirgu? Un kā šādas aktīvu klases var veikt tādu sociāli noderīgu funkciju un uh, nekam nekalpot vien spekulācijām. Paldies, ļoti labs jautājums. Um, nu, kā gan es to raugos, mēģināšu izklāstīt. Es saistās ar uh, to, ko mēs domājam par pozīciju limitiem. Posteņu limitiem. Nu, zinām, spekulācijām vietas ieko vienmēr ir, protams, pēdējās spekulācijām, bet pārlieku liels spekulācijas, protams, nav vēlams. Un nolikt nu, robežu tas ir atvērts jautājums, bet katrā ziņā spekulācijām tikai vienmēr ir loma. Fermeris, kas nosaka, nu, mēģina stabilizēt, hedžot savu, savu kukurūzu cenu, piemēram, vai graudu cenu, nu, viņam ir nepieciešama kaut kāda līguma. Nu, un tad tie otrā pusē, kas nodarbojas ar šiem future hedžingu, nu, būtībā viņus varētu raksturo kā spekulatoris, jo viņam nav tiešas uh, fiziskas intereses vai ietekmes pār šo lauksaimniecības produktu. bet no šiem cilvēkiem tajā otrā pusē lauksaimnieks nevarētu nu, nostabilizēt savas, savu graudu cenu, viņš nezinātu, cik te viņam būtu attiecīgi jāaudzē, lai būtu pārliecināts par, par um, pēļņu un tā tālāk. Ir jāizvairās no pārliekām spekulācijām, kas attiecīgi varētu atstāt ietekmi uz eh, konkrētās fiziskās preces pieejamību, piedāvājumu, kas attiec 40%, nu, tas ir augstāks īpatsvars nekā mēs ierosinājām, bet katrā ziņā te ir daudz citu elementu šajos normatīvos un noteikumos. Un man birojā strādā cilvēki, kas ir lielāki speciālisti šajā jomā, bet uh, es atzīšos, ka es varbūt neesmu lielākais pasaules eksperts šajā jomā, un tāpēc es drīzāk, ka uh, eh, tas, ko es vienmēr varu sacīt šodien, uh, ir tas, ka vienmēr gan šis limits, man tas ir mēnesis vai vairāk un kaut kādi izņēmumi. Jāskatās, uz ko balstās um, kalkulācijas metodas un tā tālāk. Lai novilkt šo līniju. Mēs sākārtīgi nopietniem šiem jautājumiem. Faktiski, CFTC jau sākās ar lauksaimniecības nozari. Mēs tā mērā koncentrējamies uz, uz to lauksaimnieku interesēm, lai nodrošinātu, ka lauksaimnieki pie mums Un saprotu, ka lauksaimnieks, fermers nozīmē liela kompānija, pēc tam uzņēmums. Un, lai nu kā nebūtu, mēģinām nodrošināt, ka tiek sažo pārtika mūsu ģimenēm. Vai tomēr izmantot efektīvi šo, šos uh, tirgus? Un es vēl runāju par šo tirgu komerciāliem gala lietotājiem. Nu, tā, tirgiem jā, jā, jākalpo šiem lūk, uh, lietotājiem. Tas nav finanšu institūciju privātās smilšu kastes, kur viņi spēlējās kaut kādām manipulācijām. Tā. Nu, tas ir tas izaicinājums mums. Izaicinājums uh, nāk klajā ar šīm normām. Lielas paldies, ETT vārdā Marko Vālī. Paldies, priekšsādātāji, es ļoti gribu pateikties Nāsāda <clears throat> kungam par uzstāšanos. Paldies par šo ļoti tehnisko, detalizētu un interesanto izklāstu. Ar prieku dzirdu, ka jūs esat gatavi sadarboties jo sistēmiskie riski ir tas, e, kas, e, no kā mums ir sevi jāpasargā, un tāpēc ir nepieciešama noteikumos maksimāla e, globāla pieeja. Mums ir tomēr zināmas bažas attiecībā uz noteikumu līdzsvarošanu un atzīšanu starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm. Mēs dzirdām daudz kritikas, tāpēc, ka pastāv diemžēl bažas, ka pēc e, noteikumu ieviešanas tiks e, nivelēti virz, e, virzienā uz leju Eiropas noteikumi, tāpēc būtu ļoti nozīmīgi, ka šie instrumenti tikti gatavoti pilnīgi caurskatāmā veidā, lai novērstu spekulācijas gan ar izeju vielām, gan ar valsts aizņēmumiem. Par, par svapiem mums vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs maksājam vairāk nekā citi ar um, procentu likmi virs procent, eh, procentiem no procentiem. Tālāk es gribētu zināt, vai jūs prāt in pancia le banche, ad esempio una delle più grandi banche europee. Vai jūs domājat, kā varētu būt um, līdzīga sistēma Eiropas Savienībā šobrīd ir fondi, bet nav skaidrs īsti trīs, cik lieli šie fondi ir lieli un um, būtu. Uh, nozīmīgi to zināt. Atbild piekrīt, ka ir vajadzīga labāka sapratne par to, bet e, man nebūtu varbūt um, manā kapacitātē korekti norādīt, kāda veida institūcija Eiropai būtu vajadzīga, bet mēs varētu visu apņemties, mēģināt veidot šo datu mm, atskaitīšanās schēmu eh, atvasinātajiem darījumiem un eh, depozitārijiem. Ir jāpieprasa atskaitīšanās par informāciju par svapiem un mums ir jāveidot kaut kas, kas ir daudz labāks, detalizēts un informatīvs nekā tas, ko OCC dara šodien. Un mēs jau progresējam, taču norit daudz darba, lai mēģinātu harmonizēt lietas. Mēs esam panākuši progresu par svapu datu ziņošanu, taču mēs zinām, ka starptautiska grupa sanāca kopā šodien kur mēs kopā ar ECB kopīgi mm, šo pasākumu vadām, bet lai sistēmu izveidotu, mums būs vajadzīgi daudz labāki dati šajā tirgu, lai mēs redzētu, kur pastāv riski, kur ir eksponēšana. Mēs saskaramies ar izaicinājumiem par attiecībā uz pārobežu informācijas apmaiņu. Mums ir jā. Ja, harmonizēja standarti, um, vai papildus tam Eiropai ir jāveido kaut kas cits, tā, par to ir jālemj jums pašiem. Thank you. Paldies. Un, ja es pareizi saprotu, tad vēl ir astoņas minūtes. Varbūt mēs varētu sagrupēt atlikušos jautājumus. Un tagad gar Barbara Kapela no pie grupām nepiedarošiem deputātiem. Tankēmas paldies priekšsēdētāji par interesanto stāstījumu par jūsu izmantoto metodiku un par, uh, ceram, ka būs iespējams rast apmierinošu risinājumu attiecībā uz ekvivalenciju CCP CCCP gadījumā. Runa ir arī par pamatprincipiem uh, derivatīvu tirgu, kas uh, tika runāts G20 samitā. Ir uh, visi šie darījumi ar svapiem ir jāreģistrē lai veidotu stabilitātes finanšu tirgu bez protekcionisma. Un šie svapi ir jāīsteno caur klieringu centriem, lai nodrošinātu caurskatāmību un izvairītos no tirgus kropļojumiem. šeit ir 15 uh, kategorijas uh, attiecībā uz vadlīnijām šai jomā. Vai jūs, prāt, uh, Eiropas likumdošana attiecībā uz OTC un CCP um, izpildīs um, izvirzītās uh, kritērijus un cik lielā mērā pieeja eh, Eiropas Savienībā un ASV ir eh, tuvas, un eh, runājot par MIFID. Uh, very, very briefly, President, I understand we're under. Paldies. Laika nav daudz, runāšu ātri. Īsti, Masada kungs, sveicināti. Mēģināt uzklausīt jūsu uh, komentārs par paveicējiem lim, limitiem um, preču derivatīviem. Tas saistās ar to, ko mēs darām MIFID sakarā. Konkrēts jautājums. Vai varētu sacīt, ka ASV uzskata, ka labi, jāsko nosaka starptautisko standartu attiecībā uz uh, principiem, bet ASV būtībā ir pret tādu globālu regulējumu? Un pat, ja kopš 8. gada mūsu sadarbība ir uzlabojusies, mums ir šī saļā mm, rezerve, mums ir dažādi testēsti, banku um, sanācijas sistēma un tā tālāk. Vai tomēr varētu sacīt, jā, ka jūs esat gatavi pieņemt to, ka jāskauj nosaka standarts, bet tad katra valsts, katra jurisdikcija atbild par to, kā to attiecīgi savā jurisdikcijā atspoguļot, kā šo standarts jurisdikcijā um, piemērot. Vai to pieteikt, jūs prāt? ņemot vērā šo globālo kopējo risku. Ja, vēl daži īsti jautājumi, un tad um, Masarkungs atbildēs. Fernandes kungs, uh, pavisam īsti jautājums. Commission and then I give you the floor. Muy, muy rápidamente. Ļoti īsi, jau ārpus konkrētā temata, ko apspriežam šodien, gribēju jums jautāt par finanšu pakalpojumu iekļaušanu TTIPs un kāds ir jūsu viedoklis. Tāpat arī jūsu viedoklis šim nolīgumam, kurā mēs te parlamentā mēģinam eh, skaidrot tās priekšrocības eh, un eh, kā, ko jūs varētu teikt no savas pieredzes par to. Paldies un Patriks Persons no komisijas. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī Masad kungam un darbiniekiem. Padomu un uh, parlaments uh, uzticēja komisijai pieņemt lēmumu par ekvivalentu sistēmas atzīšanu un neatzīšanu šajām valstīm. Te ir runa par divām prasībām. Ir jābūt uh, tā, pakļautībai mūsu normām trešajā valstī, un šeit es pilnībā piekrītu Nasādu kom kom komentāriem, ka esmu panākuši lielu uh, progresu šajās diskusijās. Un jānodrošina, ka trešo balstu normas atbilst mūsējām, ka tās ir ekvivalents. Tas nav nekas jauns. 16. gadā komisija vērsās pie ASV regulatoriem, CCC mājaslapā to var atrast republiskajā valsts reģistrā ASV, ka mums ir nopietnas bažas par šo jomu, par mažām, par mažu metodoloģiju. Un, būtībā, ja mēs atskamies no tehniskā žargona, tad runa par, par uh, garantijām, par ķīlām. Jāsko pieņem starptautiskos standārtus, bet palika viena joma kurā vienošanās netiek panākta tieši par šām māržām, jeb garantijām. Neskatoties to, kā Savienība pieprasīja harmonizāciju, viena vai divas laibās nevarēja piekrist, nu, un tādēļ, lūk, ir runa šī problēma. Nu, par ko tad runa? Ja mēs pieņemam ekvivalents lēmumu, tad Eiropas CCP būs piekļuvi ASV tirgiem, un viņiem būs jāatbilst visām ASV maržu prasībām, jo kurā gadījumā nebūs nekādas atšķirības starp Eiropas tātad regulējumi būs jāpiemēro. ASV sistēma ies mūsējā. Mūsējā atbilst CC normām un turklāt ar Eiropas normām. Nu, tā pa mūsu, vien, vien tādā veidā mūsu firmas vairs piekļūt jūsu tirgiem. Jautājums, kas uz to rodas, vai mums vajadzētu pieļaut to, ka ASV CCP ekoloģiski normās piekļūt, būs piekļūt mūsu tirgiem un uh, strādā tikai pēc savu manžu metodoloģiju normām. Nu, tas uh, jautājums, kas liekas uz kārtas, un Un domāju, ka Fernandes kungs, Balts kungs eh, un daži vairāk citu uzstāstīja pamat problēmu. Padoms un, eh, un parlamenta lielākās bāžas ir finanšu stabilitāte. CCP garantijas, eh, ja māžas attiecībā uz clearinga dalībniekiem, lielās bankas, JP Morgan, Barclays, SocGen, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Nu, lūk, tās lielās bankas, un nu, tur tieši tur jābūt šīm garantijām, šīm, šīm mažām, nu, kas nodrošinās finanšu stabilitāti. CFTC, protams, aizsargā klientus, tur jūs ir Uber, jūs vēlaties, lai šī, šīs maržas aizsargātu klientus, par, lūk, par ko ir un ASV lielākas maržas aizsargātu klientus, mums ir augstāk standarti, Masada kungs piekrīt, ka mums ir striktāks tās noteikumi Eiropā, nu kā tad mums to atrisināt? Mēs nedomājam, ka mums vajadzētu vienkārši pieņemt augstāku uh, klientu risku aizsardzības līmeni uh, Amerikā un, un kam Eiropā klientu ir zemāk aizsargāti. Jo uh, šīs um, garantijas, šīs, šīs maržas nav samaināmas. Un kas ir sliktāk, vai tas, ka um, noiet pa burbuli vienu no lielajām bankām un arī CCP un, un finanšu sistēmas sašķobās? vai ka mums ir eh, labas normas eh, klientu aizsardzībai, ja šāda katastrofa notiek. Parlaments un padomu izlaiž izvēlu. Mums ir jākoncentrējas uz, eh, uz TCP stingru aizsardzību pret lieliem banku klientiem. Regulātori, protams, strīdās. Mums ir tāda datu apmaiņa, un tas ir tāds kā skaistuma konkurss, kurš nav labāks. Tur, ko tad saka tirgi par to visu? Tirgi saka, ka, ja tiek pie šis ekvivalents un mažs jautājums netiek atrastināts, tad uh, CCP pārcelsies no Eiropas uz Ameriku. Un tad tā būs šī regulatīvā patvaļa. Viņi nevarēs vairs konkurēt, tā kā lai kāds nebūs šis skaistuma konkurss, kā sacīt, eh, tirgumi ir nepieciešams ātrs un, un eh, elegants risinājums. Kā darīties, tad brutā pret neto? Jau esam uzsākuši domāt par tātad šo te brutā maišu piemērošanu. Esam gatavi turpināt konstruktīvu sadarbību. Jā, droši vien dātu apmaiņu ka jums un jūs kolēģi, mēs arī to darām. Aicinam CPC eh, turpināt ar mums sadarboties, lai harmonizētu manžu eh, standārtus eh, CB AOSCO kontekstā. Pirms pāris gadiem mums to neizdevās, pēc firmām un tirgiem nepieciešama skaidrība. Mēs nevaram un turpināt paplašināt banku kapitāla normas un viss ir nepieciešams īsāk termiņu risinājums un cerams, ka ar komisāra starpniecību un, un ar Masāda kunga palīdzību mēs varēsim rītā panākt šo vienošanos. Masāda kungs beidzot vārds jums. Nu jā, nu pēc kārtas samēģināšu. Par tiesniecības jautājumiem. Nu, tas ir nākamais puslaiks gabaliņš, pie kā mums jāstrādā. Kā tad harmonizēt tirsniecības noteikumus, tas ir svarīgi. Par šo jautājumu sacīt, ka tā vietā iecinātos tehniskās niansēs, eh, lai iekonomētu laiku sacīšu, lūk, ko mums kongress mums pieprasa um, gada laikā piemērot šīs sarunas izstrādes un piemērot, tāpēc aģentūra rīkojās tik ātri. Protams, ir sarežģīti, ja runa par globālu tirgu, kas nav bijis um, regulēts, pamatā nevienā valstī nav bijis ļoti noregulēts, un tad uh, viena valsts uzliek kaut kādas tirsniecības uh, ierobežojumus, kaut, kaut kādas atveru Pirms to ir eh, izstrādājuši cits valsts, tad, protams, rodas problēmas. Un nu, gaidām, kad Eiropa ieviesīs savas normas, bet pat tam lāgām, eh, nu, mēs strādājam pie saviem, tad mēģināsim to visu harmonizēt beigās. Par harmonizāciju jāsājām runājot, nu, es atklāt sakot teikšu, ka mēs esam gan daudz darījuši, lai veiktu harmonizāciju. Nozars pārstāv bieži man saka, noteikumi nav harmonizēt, lūk, nav, nav. Tā ka viņi ir pieraduši pie situācijas, kurās šāda norma pie vispār nav, un tad jau nav arī nepa, nepa ko jāuztrauc. Bet tirgus ir milzīgs. Mēģināsim to harmonizēt maksimāli, cik neiespējams, bet atšķirības uh, pastāvēs, ja kurā gadījumā dažādās jomās pastāv šās atšķirības un otrs pārstāv pielāgojas. Ilgāku laiku bija vērts pie jurista. Nu, jūs nevarat tirgoties ar vērtspapīriem uh, uh, visam jādā veidā. Es veicu notiek vienā veidā, Eiropā citā veidā, Japānā vēl kādā citā veidā, nu, tas ir pielāgojusies. Tā kā mēģināsim, protams, maksimāli nodrošināt šo harmonizāciju, bet, eh, nu, neizjausimies pārāk eh, ar šo jēdzienu un, un iedomu, ka jābūt pilnīgai konsekvenci, pilnīgai saskaņotībai. Mēs, protams, ir ļoti cēls, bet eh, grūti sasniedzams. Mūsu otrs jautājums. Jā, pamatprincips mūsu valstī ir tāds, ka. Nu, jāievēro valsts likumi. Valsts likumi ir um, tas soģis, un mēs uh, uzticamies jāsko procesam. Um, uzticamies citām starptautiskām sadarbības savienībām, protams, FSP, neesmu, neesmu gan locekļi, bet eh, prieks, ka tāda lieta pastāv. Bet, nu, jā, standarti, kas izkristalizē šos starptautiskos procesos, un nu, tiem jābūt tādiem, ko mēs, kā nācija valsts, pieņemam, varam pieņemt. Mēs nedzīvojam pasaulē, kā būtu globālais regulators šajā jomā. Vai to vien pietiek? Nu, ir tā kā ir. Nu, un, eh, ar to arī aiztiek finanšu pakalpojumu TTP darbības simā, nu tā nav mana kompetence. Tās ir citas uh, starptautiskā dialoga avēnijas finanšu pakalpojumu jomā, kas ir gan labi nostrādājuši līdz šim, un uh, nu, tā esam konsekventi uzskatījuši. Bija atcauc uh, uz arotbiedrībām šķiet no kādām, ko es īsti neuztvēru, bet uh, varbūt uh, pēc uh, šīs oficiālās nākas, lai es esmu privātu to pavaicāt. Tad patika Pirsona kunga komentāri. Nu, man viens sacīt, lūk, tas, ka CTP Eiropā jāatbilst visiem Amerikas normatīviem, varētu strādāt, nu, gluži tā nav. Mēs eh, neliedzam ASV tirgotājiem nodarboties ar futures izniecību Eiropas biržās. Mēs eh, nu, arī neliecam to, ka notiek tātad eh, miemaiņas darījumi ar šiem futuriem arī Amerikā un Eiropas puses. Jemenīgi tiek izmantots ASV biržas. Jā, runa par tā sauktiem subopiem klientu vārdā. Un tur tomēr atšķirības zinām. Ja es pareizi saprotu Eiropas režīmu, tad uh, jūs uzliksiet kapitāla nodevs Eiropas firmām. Tik lielā mērā, cik tās eh, tātad eh, sadarbos ar kāds CCP, ko jūs neattīstījat. Mums šāda režīma nav. Tā kā mūsu reģistrācijas prasības ir daudz šaurākas nekā pat, Patriks Pirsonkungs eh, ap, aprakstīja. Nu, tas, ka mēs, eh, mums nerūp lielās bankas, un vajadzēs ir tie riski, nu, ziniet, nu, nu nav tā, tā nu gan nav tiesa, un mēs, es ceru, ka mums nenāksies tagad par to sākt kašķēties, bet eh, es ļoti labprāt varētu apspriest to, kā mēs uzraugam klīringa locekļus, klīringa centru locekļus, un kā mēs aizsargājam viņus no bankrota. Uh, ir eh, daudz, kas mūsu sistēmā, kas nav daļa no emīra eh, sistēmas, un esam gatavi to apspriest, bet tāpēc es saku, nu, neaizrausimies pārlieku ar vienu konkrētu aspektu, paturēsim prātā visus kopā, nu. Es nedomāju, ka kādas bažas un šaubas, ka mums būtu, ka mēs ignorētu lielo institūciju izraisītie riski, kas ir eh, finanšu stabilitātē. Mums tie rūp tikpat daudz kā jums. Nu, un vispēc. Tad. par jūsu pateiktu sacīto. Mēs labprāt iepazītos ar kādu analītisku materiālu, kas būtu jūsu rīcībā par šīm lietām, kas mums būtu vēlams, bet pagaidām šāda materiāla nav. Tā kā nu, gaidīsim. Nu, ko cerams, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Ja vēl ko esmu palaidis garām, tad var precizēt. Mr... Liels paldies Masadkungam. Uh, viedokļu apmaiņa bija ļoti interesanta. Mēs arī sagaidām pozitīvu rezultātu sarunām ar komisāru Hīlu. Un eh, parlaments uzskata, ka tas ir devis komisijai pilnvaras eh, nodrošināt eh, finanšu stabilitāti un uh, tai radīto risku novēršanu no lielu uh, institūciju puses. Paldies, saka Masatkungs. Okay, thank you, colleagues. Now we can move. Paldies, kolēģi. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, un mums ir paredzēts balsojums par atzinumu par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana, kā sarežģīti jautājumi, kas risinām saistībā ar pārvaldību, sociālo aizsardzību un attīstību jaunatīstības valstī. Sākam balsot, kas ir par kompromisu A kas pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums, es atvainojos, tātad kas pār, pret, atturas noraidīts. Desmitais grozījums pār pret atturas noraidīts, vienpadsmitais pār pret atturas noraidīts, divpadsmitais pār pret atturas noraidīts, 13. pārpret atturas norādīt, 14. pārpret atturas norādīts, B kompromiss divās daļās. Pirmā daļa, kas pārpret atturas pieņemta, otrā daļa pārpret. Pārbaudīsim rezultātu, balsēm elektroniski par otro daļu. Thank you. Ka vienam nedarbojas balsošanas iekārta, tātad beidzam balsot, un rezultāts ir 21 plus 1, un 26 ir pret. Tātad noraidīts. 23. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. C kompromiss trīs daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret. Manu šķiet, ka jāpārbauda rezultāts balsojot elektroniski par C kompromisa otro daļu. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa, kas par pret atturas Izskatās, kā tas pats vairākums bija, tomēr pārbaudīsim balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums par pret atturas pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. grozījums, kas pār pret atturas. Pret. Man šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim tomēr rezultātu balsēm elektroniski. Beidzam balstot. Noraidīts. E kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 42. grozījums, kas par pret atturas noraidīts, 43. par pret atturas noraidīts, F kompromiss trīs daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret. Man šķiet, ka pieņēmta otrā daļa, bet pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa, kas par pret. Tas pats vairākums. G kompromis, kas par pret atturas pieņemts. 54. pār pret atturas noraidīts. 55. pār pret atturas noraidīts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. I kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 63. grozījums par pret. Pārbaudīsim rezultātu balsēm par 63. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts.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 86. grozījums par pret atturas pieņem N kompromiss trīs daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta, bet tomēr pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski par uh, N kompromisu otro daļu. Beidzam balsot pieņemta, trešā daļa, kas par pret atturas pieņemta, O kompromiss, kas par pret atturas pieņemts, P kompromiss, kas par pret atturas pieņemts, 97. grozījums divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret pret. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam par 97. grozījumu otro daļu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad balsojam par visu dokumentu ar grozījumiem, kas pār pret atturas. Tātad grozījums ir pieņemts.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 <laughs> Danke sehr. Liebe Kolleginnen un kolēģi. Godātie kolēģi, tagad sestais darba kārtības punkts. Mums ir pirmā viedokļu apmaiņa par Eiropas struktūrālo investīciju fondu un tā pārvaldību. Un dodu vārdu mūsu kolēģim Georgos, kurš ir uh, referents par šo jautājumu. Lai drafted an opinion. Paldies, esmu sagatavojis ekonomikas monetāro lietu komitejas atzinumu reģionālās attīstības komitejai par Eiropas stru struktūrālo investīciju fondu un uh, ekonomisko pārvaldību. Īstenojot 23. pantu uh, attiecīgajā regulā, esmu saņēmis jau komentārs no Fernandes Alvāras Jonas kunga un ceru saņemt arī komentārus no citiem kolēģiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. mājas, pēc tam es un ēnu referenti sag nāksim kopā, lai pabeigtu darbu pie atzinuma projekta. E, apjoms ir ierobežots, viena lapuse, bet mums ir jānosūta pareizie politiskie signāli. Kopīgais e, vispārējais konteksts ir tāds, ka mēs atzīstam Eiropas struktūralo un investīciju fondu nozīmi, uh, sniedzot uh, nepieciešamās investīcijas izaugsmai un darba vietu radīšanai. Pēdējo mēnešu laikā um, investīcija klimats Eirozonā un Eiropas Savienībā uzlabojas, bet šī struktūrālo investīciju fonda nozīme ir ļoti liela. Tāpat ir svarīgi sasaistīt šos fondus ar ekonomiskās pārvaldības ietvaru Eiropas Savienībā. Ja ir pareiza pārvaldība, ja tiek uh, kontrolēti izdevumi un uh, parādi, tad ir vieglāk piesaistīt investīcijas, ja tiek kontrolēts arī budžets. Un uh, tāpat būtu jākontrolē situācija, tā tad ir jābūt sasaistēji starp struktūrāliem un investīciju fondiem un ekonomisko pārvaldību, un ja kādos reģionos e, tiek īstenot investīciju projektu, tad nevajadzētu šos projektus apdraudēt tādēļ vien, ka centrālās valdības e, nav ievērojušas budžeta deficīta kritērijas. Un Mēs uh, vēlētos izvairīties uh, no pārprogrammēšanas uh, attiecībā uz šiem projektiem un maksājumu apturēšanas, bet no nu, atsevišķos izņēmumu gadījumos šādi lēmumi var tikt pieņemti. Mēs vēlamies iesaistīt Eiropas parlamentu lēmumu pieņemšanas procesā un izveidot agrās brītināšanas sistēmu, lai mūs jau uh, saulaicīgi informēt par problēmām un lai mēs varētu pie, iesaistīties to risināšanā, jo mums ir nepieciešams investīcijas reģionu attīstībai un sociālās un um, teritoriālās kohēzijas nodrošināšanai. Tās ir mūsu vispārējā nostādne varbūt eh, Fernandes Alvarez Janes kungs eh, arī vēlas izteikties, un mēs esam gatavi uzklausīt eh, citu kolēģu viedoklis. Tagad, paldies, dosim vārdu vispirms nu, referentiem un Fernandos Alvarez kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Piesākumā vēlos pateikties referentam par paveikto darbu, sagatavojot šo atzinumu, kas at attīsta tālāk 23. panta piemērošanu. Pasvītrošu, ka šis pants tika noraidīts komi šajā komitejā iepriekšējā sasaukumā, un tomēr neraugoties uz noraidīšanu, tas ir iekļauts Eiropas likumdošanā, un tāpēc mums vienīgais, kas atliek, ir piemēroties likumam. E, Kā jau sacīju iepriekš, referenta darbs ir labs, pamats diskusijām un labs punkts, lai tur nākošajās nedēļās grozījuma sakarā, bet no savas puses man ir divi komentāri, nevisai tādi no referenta skatījuma. Pirmkārt, ziņojuma projekts, kas ir do, vairāk virzīts uz makro kondicionalitāti, paredz, ka Uh, pēdējo resursu pārtraukšanu, lai paredzētu, lai stiprinātu attiecības starp struktūra fondiem un lai būtu ar lielāku ekonomisku sociālu efektu tālajiem reģioniem un reģioniem kopā, kam pārtiek pārtraukti maksājumi. Kā jau es teicu, maksājumu pārtraukšana vienmēr ir kā pēdējā instance e, pieļaujamam Eh, jāpatur prātā, ka Eiropas pilsonis ir tas, kurš saņem eh, labumu no kohēzijas politikas, tāpēc nebūtu saprātīgi, ka eh, pilsoņi tiek penalizēti nepareizu lēmumu dēļ. Jādomā, ka arī par tiem pilsoņiem, kas nav ar, ar valsts, mītnes valsts pilsonību, nevar balsot. Uh, attiecīgā valstī, un tāpēc vēl jo vairāk viņu, viņiem kaitē attiecīgas val, tādas valsts lēmumi, pār kuriem tiem nav nekādas uh, autoritātes. Un gribu norādīt sarkano līniju, pa, kontrolēt, lai fondi tinktu, tiktu investēti pienācīgi un bez ļaunprātības. Tāpēc 20 trešajā pantā, pret to mums ir jāizturas ļoti uzmanīgi, lai šāda maksājuma pārtraukošana būtu pēdējais, um, pēdējā instance. Otrkārt, gribu runāt par Eiropas parlamenta lomu, kas ir jāstiprina visās fondu programmēšanas fāzēs un ir jāparedz pienācīga kontrole pār komisijas darbu, it īpaši tad, ja ir iestājusies maksājuma pārtraukšana. Visumā atzinums ir labs sākuma dokuments un labs pamats diskusijām, un es gribētu, lai gala tekstā tiktu uzsvērts tas, ka, tas, ka maksājuma pārtraukšana var būt kā pēdējais, galējais līdzeklis, un ka mums ir jādomā par citām iespējām. Paldies uh, referentam. Ceru, ka tuvākajās nedēļās panāksim vienošanos. Paldies Alvarez kungam. Un tagad EKR grupas vārdā Staņislavs Uzoks. Paldies! Vispirms vēlos pateikties referentam par šī ļoti labā ziņojuma prezentāciju. Atbalstu visu eh, attiecībā uz to, ka ir nepieciešama caurskatāmība. Tāpat jāpaturprātā, ka pastāv vairākas juridiskas rakstura prasības un ierobežojumi. Komisijai ir jāpabeidz savs darbs, Eh, ir gadījumi, kad nav jācaucas 23. pantu, manuprāt, ir jācaucas uz ikvienas dalībvalsts, ikviena reģiona uh, konkrēto situāciju. Mums ir jāapzinās, kas ir atbildīgs par lēmumiem reģionā, centrālā līmenī, un tāpēc es jūs lūgtu paplašināt komisijas redzējumu uh, tad, kad tā programmē vai pārtrauc pro, pro, projektu finansējumu, vai tas notiktu horizontālā veidā, struktūra fondiem vai citos veidos tālāk norādījuši vajadzību pēc dialoga, lai nodrošinātu labu caurskatāmību visā procesa garumā, un tāpat kā iepriekšējais runātājs domāju, ka Eiropas parlamentam ir nepieciešams patiesi iesaistīties. Un visbeidzot, kā jau parasti savās runās es pasvītroju to, cik svarīgi ir struktūra fondi vairākām dalībvalstīm. Paldies! Dank! Liels paldies! Tagad Aldis vārdā Kora lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties uh, atzinuma autoram par sagatavo dokumentus. Piekrītu vairākiem punktiem, it īpaši par politiskā riska samazinājumu ieguldītājiem, lai nodrošinātu investīcijas stabilitāti. Esmu gatavs sadarboties ar citiem ēnu referentiem par, uh, pie šī atzinuma. Šeit ir runa par svarīgu tēmātu par Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu un dalību valstu atbildību šo naudu izmantot um, saprātīgi, domājot par ilgtermiņa ekonomisko struktūru. Mēs arī daudz um, domājām par to, kā stiprināt konkurētspēju un ekonomisko struktūru dalību valstīs. Tāpat mēs paužām nožēlu par to, ka rekomendācijas vairumā gadījumu netiek īstenotas pat daļēji. Uh, Pēdējo gadu laikā esam piedzīvojuši, ka uh, dalībvalstis ignorēja rekomendācijas par struktūrāliem uzlabojumiem, un mūsu prāt tas ir nopietnis šķērslis um, ceļā uz ekonomikas atlapšanu Eiropas Savienībā. Tāpat laikā 23. pāns pašreizējā versijā nekādi uh, nerosina dalībvalsts iztenot reformas, bet gluži pretēji tās izvairās no reformu īstenošanas. Un uh, runājot par maksājumu apturēšanu dalību valstī, um, komisijā izvērtē sociāla ekonomiskā situācija dalību valstī un uh, tātad arī samazinājuma uh, procents ir uh, saistīts ar bezdarba uh, līmeni dalību valstī, un tādēļ dalību valstis uh, sistemātiski neizteno reformas, un tām ir augsts bezdarba līmenis, un tādēļ šīm valstīm maksājumi tiek samazināti par mazāku procentu nekā tām valstīm, kur ir zemāks bezdarbs un ir iztenotas struktūra reformas. Tas nozīmē, ka noteikumu nepildīšana tiek attīstīta atalgota un notiku, noteikumu pildītāji tiek sodīti. Tādēļ, lemjot par maksājumu samazinājumu, būtu jāņem vērā arī tas, kā valsts ir pildījusi valsts specifiskās rekomendācijas un citas rekomendācijas. Un tādējādā veidā tiktu mazināts morālais risks un būtu nodrošināt godīga attieksme pret dalību valstīm, un mēs arī ceram, ka darbs pie šā dokumenta tiks pabeigts ātri un efektīvi. Paldies! Tagad uh, Dimitros Papadīpolis uh, goja grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam par līdz šodienai paveikto darbu un kolēģiem. Visās politiskajās grupās vēlos atgādināt Eiropas parlamenta nostāju attiecībā pret 23. pantu. Parlaments bija pret, kā to norādīja sociālistu kolēģis, uzskatot, ka 23. pants apdraudēja un degradēja ekonomisko un sociālo kohēziju, kura tomēr ir viens no Eiropas Savienības mērķiem, jo šeit tiek noteiktas robežas, kas vedina uz reģionālu un sociālu līdzsvaru zudumu. Vai, mē, vai mēs rīkosimies kā parasti, tād kāda komisija noraida parlamentu nostāju, vai mēs vienkārši pietkā, piekāpsimies. Mūsuprāt, ir jāatbalsta parlamentu nostāja, tā jādefinē un jāpieprasa šī panta pārskatīšana, kā to arī uh, pārēdz eh, šis pats pāns. Pagaidām pārvērt, eh, pārskatīšanas nav bijis tāpat papildus tam mums, eh, izmantojot veselo saprātu, ir jādomā nevis tas, kā mēs vāģināsim atsevišķas komisijas iestrādās klauzulas, bet kā mēs varēsim tās stiprināt. Un arī to es sagaidu no referenta. Es sagaidu no referenta, ka notiek sas, viedokļu saskaņošana ar ēnu referentiem, lai varētu panākt šo rezultātu, stiprināt parlamenta lomu, kā jau tas tika solīts. Tāpat aiz tā sargāt reģionus, kuriem nebūtu jāmaksā par atsevišķu valdību administratīvo stulbumu, par līdzsvaru nesamību, kas pastāv atsevišķās valstīs. Mēs redzam, ka pēdējo gadu laikā, krīzes eh, laikā un pēc tam bezdarbs, nabadzība, soci, reģionālā nevienlīdzība ir pieaugušas, investīcijas ir samazinājušās eh, visās Eirozonas valstīs un it īpaši valstīs, kas saskārušās ar lielu recesiju. Tātad sociālā uh, Eh, politika, reģionālā politika nedrīkst eh, vairot šo līdzsvaru nesamību. Es lūdzu izmantot eh, šo iespēju, lai sagatavotu atzinumu tādā veidā, lai mēs vairāk stiprinātu parlamentu lomu šajā procedūrā, bet arī, lai mēs aizstāvētu to, ko parlaments aizstāvēja iepriekšējā sasaukumā. Esmu gatavs ar grozījumiem, ar ieteikumiem atbalstīt referentu, ja referents parādīs, ka viņš tiešām vēlas pa šo ceļu iet. Paldies! Vielen Dank, Dimitros! Paldies, Dimitros! Un tagad uh, nākamais uzstāsies Vens Gigolds zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Paldies par šo atzinuma projektu mūsu kolēģim. Uh, pirmkārt, mājās mums ir problēmas ar skudrām, kuras vasarā cenšas iekļūt jūs mājā un uzbild, uz, izveidot skudru pūžņus, un lai pret tām cīnītos, ir vairāki varianti. Pirmkārt, varētu nojaukt māju, lai tiktu vaļā no šiem nejaukajiem insektiem, un to mēs arī šobrīd izskatās, ka darām Eiropā jo atņemot naudu reģioniem un uzņēmumiem valstī, kur jau tā iet slikti, ir pilnīgi saprotams, ka tiek radīti stimuli, lai īstenot pareizu politiku, bet mēs nodaram ļaunumu kaitējumu cilvēkiem, kuri itin nemaz ne pie kā nav vainīgi un es um, atbalstu kolēģis, kuri to krīt, kritizē šādu pieeju. Protams, nav, tas ir slikti, ka netiek pildīts valstī speciāli izstrādātās rekomendācijas, bet vai šis ir tas īstais instruments, ar ko cīnīties pret šādu parādību, kas ir izplatīta visās Eiropas Savienības dalību valstīs? Es uzskatu, ka ir jāierobežo kaitējums, ko varētu šādē, šādā veidā nodarīt, un uh, Eh, labāk būtu izmantot uh, citus instrumentus šim nolūkam. Tālāk par detaļām. Uh, mēs par vienu punktu gribētu padomāt, mēs piekrītām atzinumu kopējai ievirzēji. Un ir runa par īpašām modalitātēm, kas ir uh, paredzēt kopīgo noteikumu regulā par makroekonomiskiem nosacījumiem saistībā ar uh, fondu izmantošanu. Bet uh, būtu jāiesaista arī ieinteresētās puses un eh, jāpārēdz, kāds ir šis process Tāpat komisijai vajadzētu paskaidrot, kā sasauc nesenais paziņojums par elastību un investīciju klauzula ar 23. panta uh, rekomendāciju izstrādi. Varbūt komisijas pārstāvis varētu kaut ko komentēt par iespējamo sas saikni starp šiem diviem jautājumiem. Paldies, Sven, un tagad pēdējais Ēnu referents ir Marko Valī. Paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu citiem ēnu referentiem, kuri uzstājās pirms manis un kritizēja 23. panta izmantošanu. Uh, Eiropas tautas partijas uh, Eh, referents arī norāda, ka ir eh, jāpārskata lietas. Mēs uzskatām, ka ja valsts nerespektē deficīta noteikumus, tad eh, maksājumu apturēšana dažos gadījumos pat simtprocentīgā apmērā novedīs pie ekonomiskās un sociālās situācijas pasliktināšanās šai valstī. Mēs piekrītam, ka maksājumi ir jāaptur tad, ja ir uh, korupcija, krāpšana, organizētā noziedzība ir iefiltrējusies šajos projektos. Bet uh, saskaņā ar 23. pāntu uh, tātad parādi tiek aprēķināti nacionālā līmenī, bet sankcijas tiek veikts pret reģioniem. Uh, un tiek pārplānoti uh, šie līgumi, un tas rada papildu finansiālu slodzi pašvaldībām un uh, reģioniem. Un, uh, ja ir jāsniedz, teiksim, reģionālais līdzfinansējums šajos projektos, Es ceru, ka ņemsiet vērā manus komentārus un izmantosiet tos par pamatu kompromisu panākšanai, jo vairums runātāji atbalstīja 23. panta grozījuši paldies uh, Marko Valī un atskaitot ēnu referents ir pieteikusies vēl Eva Maletiča uzstāties lūdzu. Paldies, eh, vēlos pateikties eh, kolēģim eh, Džordžiem Kristosam par šī atzinuma izstrādi. Nu, par gandarījumu sacīja, ka, protams, mums ir viens vienots mērķis sistēma nodrošināt kohēzijas politikas raitu ieviešanu, un lai neapdraudētu mazāk apdraudētos reģionus. Pēc tam runājot par labu ekonomisko pārvaldību, nu, te šīs abas lietas iet roku rokā, un eh, nu, to nedrīkst ignorēt. Laba ekonomikas eh, pārvalde ir priekšnoteikums eh, sekmīgai kohēzijas politikai, un pat cik regulāri šis pants tomēr figurē, nu tad jāmēģina no tā praksē izspiest pēc iespējas vairāk. Es domāju, ka šis pants var kalpot kā laba iniciatīva dalību valstīm. Uh, neuzskatīt kohēzijas eh, politiku par kaut ko mm, atrautu, atšķirtu no ekonomikas politikas. Mums zina, ka, nu, praksē, diemžēl, daudz vietā arī notiek. Nu, un tikai tādējādi kohēzijas politika var eh, pāriet no investīciju uz attīstības fāzi, kļūt par attīstības politiku. Un mums ir nepieciešams, lai kohēzijas politika kalpotu attīstības mēķiem, ne tikai eh, investīcijiem. Un nu, es eh, pilnībā piekrītu kolēģi Koram, ka vairāk jādomā par efektivitāti un valstīm specifisko rekomendāciju īstenošanu. Un, attiecīgi, makroekonomiski indikatori varētu nedaudz um, atšķirties tomēr. Un, nu, komisija būtu vairāk jāņem vērā tas, kā tad uh, valsts reāli ir izmantojušas šīs specifiskās eh, rekomendācijas, kā tās ir tās īstenojušas. Pirmkārt, jau plānošanas stadijā mm, izstrādāt operatīvās programmas un partnerattiecību nolīgumus, un pēc tam tālāk arī analizēt, eh, kā tad reāli šīs operatīvās programmas ir praksē īstenotas. Tas eh, jāsalīdz un jāstāsta, kā tās atspūguļo valstīm specifiskās rekomendācijas. Un ar gandarījumu varu dalīties ar jums, lūk, šādā informācijā, ko sniedz no komisijas Komisija man vēsta, ka pat labāk viņi analizē to, vai dalība valstis tiešām eh, ir eh, ņēmušas vērā savu, savās operatīvajās programmās eh, šīs viņām specifiski adresētās rekomendācijas. Komisija sagatavos konkrētu dokumentu, kurā tā izanalizēs, vai šīs valstīm specifiskās rekomendācijas ir iekļautas un atspoguļotas konkrētās prioritātēs un, un operatīvās programmas pasākumos. Nu, un tad eh, komisija sakojas līdz šo pasaukumu izpildēji. Tātad eh, runa par pasaukumiem, ka būtu būt jāfigurē operatīvā programmā, un tā ir tāda svarīga sāknis, tā ir par eh, kohēzijas politiku un labu ekonomisko pārvaldību, no kā nevar izvairīties. Bet vēlas pieminēt vēl kādu būtisku problēmu, kas arī saistās ar labu ekonomisko pārvaldību Problēma nu, reiz vien ir apspriest uh, budžeta komitejā un uh, reģionu komitejā. Nu, jā, satiesties komitejā respektīvi, bet ne šajā komitejā, ne ekonu komitejā, bet tomēr es domāju, ka mums arī tā ir svarīga. Proti, tā saucās backoffs, ir ja uh, budžeta neizpildīto pasākumu un šis tā reģistrs, mēs krietni kavējamies ar maksājumu kohēzijas politikas pasākumiem, ne tikai kohēzijas politikas pasākumiem, bet arī citiem politikas, mm, citām programmām. Tātad kavē, maksājumi kavējas. Nu, nu, tas jau ir labas ekonomikas pārvaldības jautājums, jo mēs šeit esam tie, kas uzspiež eh, kādas direktīvas par saulēcīgiem maksājumiem. Mēs uh, uzsvērām, ka lūk, 60 dienu laikā visas saistības ir uh, jānomaksā. Nu, tagad mēs um, savukārt esam tie, kas uh, to, to nedara, kas nemaksā. Nu, tā ir milzīga problēma tiešām. Tā kā ir svarīgi, lai nebūtu runa vien par diskusijām šajās divās komitejās, kas pieņemt arī mums, tas jāņem vērā. Uh, Mums jāuzņemas vadošā loma, mēs kaut ko atbildam par labas ekonomikas pārvaldības jautājumiem. Paldies! Fildank! Paldies, Imānā! Uz skatos tagad, vai te vēl kāds ir pieteicies. Līdz šim man neviens pieteicies nebija no kolēģiem. Nu, tad tādā gadījumā tev iedvērsīšos pie komisijas, vai jums būtu kas sakāms, vai jums ir kādi um, iedzīgi komentāri tagad šobrīd? Jā, ja, tas ir tā fāle, pitezē. Šie, ka jā, nu tad lūdzu, uz priekšu. Paldies, priekšstādētāji. Nu, nekas daudz piebilstams no komisijas puses nav. Mēs arī, protams, vēlamies pateikties eh, referentam par eh, teicamo darbu. Un eh, nenoliedzami nu, ir saiknes starp Eiropas Savienības finansēm no vienas puses un, un labu ekonomisko pārvaldību no otras. Nu, tieši tādēļ šīs ir tādas jaunas normas, ja, jaunas regulējums, ko mēs vēlamies ietvert jaunajā tiesības atvarā. Eiropas Savienības investīcija efektivitāte var tikt nodrošināta vien tad, ja mēs tad darbojamies eh, tādā veselīgā makroekonomiskā vidē. Nu, pieminēšu vēl skaidrībai dažus varbūt komentārus. Pirmkārt, vēlos jūs pārliecināt, ka parlaments pilnīgi noteikti eh, spēlē lomu konsultēsimies ar jums eh, dažādos šīs makroekonomiskās ekonomikas kondicionātādas norma ietvaros, ir dažādi pasākumi regulā paredzēt, kur mums, mums pienākums ir informēt jūs, parlamentu, par šiem pasākumiem, par visiem, visām neefektīvām darbībām, par iespējamo maksājumu atlikšanu. Tā kā parlamentam pielīnotai būs iespēja vai nu sākt struktūrēt dialogu par šo normu, vai arī paust savu konkrēto viedokli par konkrētām lietām, konkrētiem gadījumiem, ka, uz ko vērsīsim jūsu uzmanību. Tad vēl viens konkrēts jautājums ir pacēlās, un skatījums labāk sacīšu lūko, proti, saiknes starp no vienas puses makroekonomiskajām kondicionalitātes normām eh, attiecībā uz savienības eh, finanšu piešķiršanu no vienas puses, un eh, šī debata, kas joprojām turpinās par stabilitātes un izaugsmes pakta efektivitāti no otras puses. Nu, šīs lietas tomēr būtu jānošķir. Kādēļ? makroekonomiskās kondicionalitātes normas eh, ir pilnīgi skaidrs. Tās faktiski vēsta un nozīmē, ka, ja pret valsts ir uzsākta eh, pārlieku lielā deficīta procedūra vai makroekonomiskā nelīdzsvarotības eh, process ir uzsākts pret šo valstu un valsts neīstenot tā ir paustās rekomendācijas, ko tā saņem no padomas, tad komisijas pienākums ir apturēt um, Eiropas Savienības finanšu um, ieplūšanu šīs valsts kasē. Tas gan ir automātisks mehānismus. Tā kā te mēs runājam par valstīm, kas atrodas eh, tā, tā sauktajā eh, korektīvajā mm, izaugsmas un stabilitātes pakta sadaļā. Komisija sagatavojas arī paziņojumu par eh, stabilitātes un izaugsmas pakta elastīgumu šī gada februārī. Ir runa par tā saukto investīciju klauzulu. Un tur ir runa par dalību valstu līdz finansējumu Eiropas saimnes finansētām programmām, jo Eiropas fondus var piesaistīt vien tādi, ja dalībvalsts sniedz noteiktu līdzfinansējumu. Nu, šis dalībvalstu līdzfinansējums nav tātad pieskaitāms pie budžeta deficīta. Ir četras dalībvalsts, kas atrodas tā sauktajā preventīvajā izaugsmes un savādās paktas sadaļā, nevis korektīvajā, bet preventīvajā, tātad elementā, pie noteiktiem priekšnotikumiem tās var pieteikties izņēmumiem īslaicīgam, ja pagaidu izņēmumam no šīs normas, kas nozīmē, ka dalībās līdz finansējums, kas tiek sniegts Eiropas Savienības programmām, tātad tiek atskaitīts no dalībās budžeta mm, deficīta ap, apreicināšanas. Tas ir īslaicīgs risinājums, bet nu, tas dod tādu, zinām, manevru iespēju papildus investīcijām dalībvalstīm, kas pretējā gadījumā ne, nebūtu spēkā. To vēl ir precizēt. Paldies. Privot, tam. Herzlichen Dank für diese Labi, paldies par šo skaidrojumu. Nu, tad visbeidzot, vēlreiz eh, došu vārdu referentei. Īstam kopstilkumam. Referentam, respektīvi. Pateikšos kolēģiem par interesētajiem komentāriem un ieteikumiem. Un, manuprāt, lielāko daļu tie ir konverģenti Un es pats atbalstu pieeju soli pa solim, bet redzēsim, kā viss risināsies tālāk. Es gribētu, lai parlaments palīdzētu kontrolēt procesu, piedalītos e, aprakstītajā procesā tā vietā, lai. Uh, citētu visu no komisijas, bet arī es saprotu, ka ir kolēģi, kuri domā savādāk, un es cerīgi raugos uz auglīgu diskusiju. Stāfno. Paldies, Georgijus, norādīšu vēl. Tas jau gan tik pieminēts, kā termiņš grozījuma iesniegšanai 19. mājas eh, līdz 5. pēcpusdienām. 16. jūnijā būs eh, apspriešana. Un uh, 25. jūnijā savukārt uh, uh, balsojums uh, Regija komiteja savukārt 13. un 14. jūlijā pēc patiesiem plāniem tad spriedīs par šo jautājumu par, par savu attiecīgo ziņojumu. Nu, lūk, tālāk, 13. kārtības punkts, citi jautājumi. Šādu citu jautājumu nav, un uh, līdz ar to tad 14. Uh, kārtības punkts ir balsojums, nu, ka mums nākamā ekona sanāksme notiks uh, trešdien 26. maijā no 3 līdz uh, eh, 6.30. Un uh, eh, sekretārs vēlas vēl ko precizēt. Kad tad būs nākamā sanāksme? Nākamā te ir kaut, kaut kas sajūtas nedrusciņi. Jā, nu pat par sevi saprotams. Uh, 26. mājas no 3 līdz 6.30 regulārā sanāksme, bet uh, Bez tam rītā, protams, būs viedokļa apmaiņa ar uh, franču finanšu ministru no rīta. Tātad uh, um, gaidu jūs šeit klāt arī. Labi, paldies, ka te izturējāt līdz galam. Vis, lai visiem labs uh, vakars, labs pēc tam. Visu labu!